Slēdzam diskusiju. Nākamā sanāksme notiks rīt 12. septembrī un tā sāksies 9. no rīta. Darba kārtība ir pieejama publiski Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē un noslēdzam šī vakara sanāksmi. Jauku jums vakaru!